Good, good afternoon. Labdien! Jūs esat laipni sveikti mūsu sanāksmē. Šodien es uh, aizstāju Klaudu Morāšu. Diemžēl viņam bija citi pienākumi, kas viņu ir aizkavējuši. Un sāksim ar darba kārtības apstiprināšanu. Es ierosinu piekto darba kārtības punktu komisijas jauno priekšlikumu par Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūru skatīt trijos, tātad tagad, nevis, pus, nevis puspiecos. Pēc tam arī astotais darba kārtības punkts ir jāceļ uz eh, nākamo sanāksmi 18. oktobrī. Tas ir ziņojums par eh, personām, kas ziņo par Savienības eh, tiesību akta pārkāpumiem. Ja neviens neiebilst, tad uzskatām darba kārtību par apstiprinātu. Vēl viens punkts. Tulkojums ir pieejams visās valodās, izņemot horvātu, dāņu un gēlu. Un vēl viens punkts ir jāieceļ referenti ziņojumi. Marija Grapīni būs uh, referente AFCO ziņojumam par um, īstenošanas ziņojumu par uh, juridisko normu piemērošanu un kopējo paziņojumu, kas nodrošina parlamenta kontroli par decentralizētajām aģentūrām. Uh, Ja komisija to atbalsta, tad uzskatīsim viņu par apstiprinātu. Un uh, elektroniskā balsošana šodien notiks 5.15, tāpēc nodrošiniet savu klātbūtni un paņemiet līdzi arī elektroniskās balsošanas kartes. Tad mēs pievēršamies uh, nākamajam punktam - Eiropas robežu un uh, krasta apsardzes aģentūra. Uh, Abi likumdevēji pieņēma um, vienošanos par jaunas Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras izveidi. Tas notika 2015. gada migrācijas krīzes uh, asākajā punktā, bet uh, kopš tā laika robeža, robeža, situācija uz robežas ir ievērojami mainījusies. Tomēr Vidus jūrā joprojām tūkstošiem cilvēku riskē ar savām dzīvībām. Ir nepieciešams spērt papildus soļus, lai nodrošinātu vis, visaptvarošu pieeju robežu pārvaldībai. Pagājušajā nedēļā Eiropas robežu un krasta apstākļu aģentūras svinēja savas uh, darbības otro gadskārtu. Mm, Eiropas parlaments 2018. Uh, gada 30. maijā ir pieņēmis uh, rezolūciju par uh, Schengenas zonas darbību. Uh, paužot uh, bāžas par esošā mandāta īstenošanu. Šīs bāžas galvenokārt uh, raisīja dalību valstu mm, nepietiekamās saistības, lai nodrošinātu cilvēku resursus un tehnisko aprīkojumu kopējām operācijām un ātrās reaģēšanas vienībām parlaments papildus tam arī aicināja palielināt aģentūras uh, lomu, Pēc tam Eiropa doma ir aicin, izteikusi aicinājumus uh, stiprināt uh, ārējo robežu kontroli, un komisija šodien ir arī klāt, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem par uh, leģislatīvo priekšlikumu. Es došu vārdu De Köstera kungam no komisijas uz desmit minūtēm. Did I pronounce it correctly? Vai es zināju pareizu uzvārdu? Gandrīz priekšnodātāji, bet tas nav būtiski. Man reizēm nākas saskarties ar līdzīgu problēmu ar mana vārdu izrunu. Paldies priekšsādētāji, labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Man ir milzīgs uh, prieks un gods uh, šodien būt uh, te pie jums, lai prezentētu komisijas pieņemto jauno priekšlikumu par um, Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūru. Priekšstādātā jūs man devāt desmit minūtes, un es saprotu, jo pirmkārt un galvenokārt te vajadzētu runāt uh, Lībe komitejas locekļiem, arī uzdodot savus jautājumus, bet uh, desmit minūtes ir ļoti īss laiks. Ja es nolasīšu tikai priekšlikuma nosaukumu Un uh, virsrakstus, nodaļu virsrakstus es jau būšu desmit minūtes iztērējis, bet tā kā šī ir pirmā prezentācija un diskusija, mums būs arī daudz uh, citu iespēju šo priekšlikumu un jūsu jautājumus apspriest detalizētāk. Runājot par šī priekšlikuma politisko kontekstu. Vispirms es vēlējos pieminēt prezidenta Junkera uzrunu par eh, stāvokli savienībā, kur viņš eh, parlamenta plenārsēdē pieteica jaunu migrācijas eh, pakotni, kuru kolēģijai vajadzēja apstiprināt līdz 12. septembrim, no, nu, nosakot jaunus spēles noteikumus un um, Mm, normas. Viņš uzsvēra, ka tikai apņēmība var nodrošināt reālu situācijas izmainīšanu. Un ir jāatgādina, ka šajā priekšlikumā ir um, atspoguļots arī komisijas redzējums par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Priekšlikums tika apstiprināts 2. maijā, kurš paredz um, pilnībā operacionālu un uh, pastiprinātu aģentūru, pieņemot uh, darbā papildus desmit uh, tūkstošus uh, robežsargu. Tāds ir centrālais elements 12. Uh, septembra pakotnē. Kad mēs gatavojām šo priekšlikumu, komisija izmantoja jēdzienu EBCG 2.0 Pirmā versija šai aģentūrai tapa 2016. gadā, tāpēc eh, komisija ik gadu savā ziņā sāk lietot eh, jaunu iPhone ik pēc diviem vai četriem gadiem. Un uh, galvenā būtība ir tāda, ka tad EBCG pirmo versiju likumdevēja apstiprināja 2016. gadā, tad uh, tagad uh, mēs runājam par otro versiju. Un priekšsādātājs varbūt var izteikties īsi par to, kas priekšlikumā ir svarīgākais, proti pastāvīgs desmit tūkstošu robežu sargu korpusu tajā ietilpst arī citi operatīvie darbinieki. Un eh, tam ir pieci vai seši iemesli, bet galvenais iemesls ir tāds, ka bija vērojami trūkumi EBCG pirmās versijas eh, regulas īstenošanā viens no lielākajiem uzlabojumiem salīdzinājumā ar 2016. gada regulu ir tāds, ka mēs nodrošinām, ka aģentūras rīcībā būs pietiekami cilvēku resursi un tehniskie resursi, lai tā veiktu nepieciešamās uh, operācijas uh, dalību valstīs, atbalstot uh, tās ārējo robežu aizsardzībā. Un priekšstādētāji, kā jūs teicāt savos ievadvārdos, uh, divos eh, iepriekšējos gados aģentūra sistemātiski ir saskārusies ar eh, cilvēku resursu un tehnisko resursu trī, trūkumu, lai efektīvi veiktu kopīgās operācijas. Un tas nav pieņemami. Teksts eh, tika ievērojami uzlabots paredzot arī ātrās reaģēšanas korpusu, kurā ietilptu viens tūkstotis robežsargu. Tas jau bija inovatīvi, bet eh, kopš EBCG eh, e pirmās versijas tas netiek eh, praksē īstenots, jo visos gadījumos, kur ir nepieciešama ātra rīcība, mm, mm, ir jāņem vērā arī mm, pastāvīgās kopīgās operācijas, kas notiek vienlaicīgi. Uh, Un cilvēka, cilvēka resursus un tehniskos resursus eh, dalību valstis eh, nodrošināja brīvprātīgi, bet tas nav pieņemami, ja mēs vēlamies sagatavoties eh, krīzes situācijām nākotnē. Tieši tāpēc komisija ir nākusi klajā uh, ar eh, šo ideju radīt eh, desmit tūkstošu robežsargu pastāvīgo korpusu. No kurienes ir paņemts šis skaitlis? Tas ir diezgan vienkārši. Kopīgo operāciju sistēmā darbojas eh, aptuveni 7000 dalībvalstu nosūtīto operatīvo darbinieku. Ir arī ātrās reaģēšanas vienība, kurā ir 1500 personu. Uh, un e, papildus tam ir 600 e, vai līdz 700 dalību valstu nosūtītu ekspor, ekspertu. Ja jūs ņemat vērā to, ko sacīja prezidents Junkers, mums ir nepieciešams e, tāds mehānisms, kas atbilstu nākotnes vajadzībām ārējo robežu pārvaldībā un migrācijas pārvaldībā. Un ir jāraugās ne tikai uz skaitļiem, ko aģentūra jāraugās uz skaitļiem, kas raksturo šī brīža kopīgās operācijas. Nākotnē būs nepieciešami lielāki spēki, tāpēc dalību valstīm ir eh, obligātā kārtā jānosūta uz pastāvīgo korpusu savi robežsargi. Tas nozīmē, ka mums eh, būs eh, brīvprātīgie, uh, resursi, bet papildus tam arī ļoti svarīgs jauninājums - aģentūras pastāvīgie darbinieki varēs kļūt par komandu dalībniekiem, ko aģentūra nosūtīs uz ārējām robežām. Tātad tie būs Eiropas Savienības ierēģi, kas veiks vai nu atpakaļ atgriešanas pasākumus vai arī robežu uzraudzību. Uh, Un tas ir būtisks jauninājums. Tas būs arī izējas punkts visiem uh, nākotnes pasākumiem, kas tiks veikti. Šie cilvēki resursi aģentūrai būs pilnībā pieejami. Un tas pats attiecas arī uz otro kategoriju personām, ko dalību valstis ir nosūtījušas uh, uz ilgu termiņu. Un arī šie cilvēku resursi aģentūrai būs pieejami. Būs arī Trešā kategorija - dalībvalstu eksperti, ko varēs izmantot kopīgajās operācijās īsākā termiņā, ja radīsies šāda nepieciešamība. Līdz ar to ir trīs kategorijas. Pielikumā ir paskaidrots, ka šis sastāvs gadu gaitā attīstīsies. Uh, jo mēs nesāksim ar 7000 jaunu aģentūras darbinieku. Nebūs uh, iespējams uh, tik ātri viņus uh, pieņemt darbā līdz 2020. gadam, kā to mm, esam iecerējuši. Bet gribēju uzsvērt vienu lietu. Varbūt uh, ir zināma neizpratne par pirmo kategoriju, par aģentūras līdzšinējiem darbiniekiem. Uh, Viņiem nav autonomu tiesību strādāt dalībvalstu teritorijā, bet jaunums ir tāds, ka aģentūras darbinieki nākotnē varēs uh, darboties aģentūras uh, komandās, kas uh, ir nosūtītas uz ārējām robežām, bet viņi paši nevar vienkārši doties uz dalību valstīm sākt uh, robežu kontroli vai nodarboties ar atpakaļnosūtīšanas operācijām. Nē, viņiem uh, ir tāds pats uh, status kā dalību valstīm, ko nosūta, uh, kā darbiniekiem, ko nosūta dalību valstis. Un nu, ir vēl viens elements, ko es gribēju uzsvērt, jo arī tas bieži tiek nesap, nesaprasts pareizi. Aģentūrai ir dalītā atbildība par ārējo robežu pārvaldību, bet dalību valstīm uh, Pirmkārt ir atbildība par tās ārējo robežu aizsardzību. Mēs nodrošinām to, ka tad, ja aģentūrai ir jāsniedz atbalsts, tai ir efektīvas iespējas to darīt. Tomēr šīs komandas autonomi nevar doties uz dalību valstīm, darboties pret to gribu kādās operācijās. Uh, vienmēr ir nepieciešams attiecīgās dalību valsts um, akcepts. EBCG pirmās versijas lielākais trūkums uh, bija nespēja rīkoties, un to mēs risinām ar šo priekšlikumu. Tagad es priekšstādātāji gribētu pievērsties Eurosura zonai. Uh, kas ir svarīgs jauninājums ne tik daudz pēc būtības, bet gan eh, drīzāk eh, kā to iekļaut eh, ārējo robežu uzraudzības sistēmā. Pēc Eurosur regulas pieņemšanas Eurosur ir iekļauts Eiropas robežu un krēsta apsardzes aģentūrā. Tā bija atsevišķa regula, un te ir būtiska loma uh, lai mēs uh, ātri un efektīvi varētu analizēt incidentus un migrācijas plūsmas, kā arī nodrošināt riska analīzi un uh, reaģēšanas uh, mehānismu nacionālajā un ES līmenī vērtēšana notika līdz 2016. gada beigām, bet uh, Tā kā bija plānots eh, pārskatīt, pārskatīt aģentūras eh, regulu, tas nedaudz aizkavējās. Tomēr tagad ir tapis novērtējums ziņojums, kurā ir analizētas izmaiņas, eh, kas ir nepieciešamas jaunajā regulā. Kā jūs redzēsiet, šajā priekšlikumā ir jauna sadaļa par Eirosuru. Mēs esam vērtējuši arī Eirosuru ietekmi uz uh, kapacitāšu vērtēšanu, sadarbību ar dalību valstīm un tam līdzīgi. Mēs nenos, ne pretnostatām abas uh, regulas. Mēs uh, integrējam Eirosur, Eiropas robežu un krasta ap apsardz aģentūrā. Un atpakaļ atgriešanas uh, jomā, piemēram, daudz kas vēl nedarbojas tā, kā tam vajadzētu darboties. Nav uh, šaubu, ka efektīva atpakaļ atgriešanas politika ir daļa no efektīvas migrācijas politikas. Un tieši tāpēc aģentūras loma šobrīd uh, tika stiprināta jau pirmajā regulas versijā, un mēs uh, tagad ejam šo ceļu tālāk. Dažādās nodaļās jūs redzēsiet, ka ir ietverti papildinājumi, kas uh, attiecas uz atpakaļ atgriešanu, uh, un paplašina aģentūras mandātu. Ņemot vērā pēdējo divu gadu notikumus, arī sadarbība ar trešajām valstīm ir ārkārtīgi būtiska, lai nodrošinātu labu robežu un migrācijas pārvaldību. ES nav izolēta, mums ir jāsadarbojas ar trešajām valstīm. EBCG pirmajā versijā bija normas par uh, sadarbību ar kaimiņu valstīm, lai aģentūra varētu veikt uh, operācijas un pasākums uh, šo trešo valstu teritorijā. Tomēr tikai balstoties uz statusa nolīgumu. Pašlaik top uh, pieci šādi nolīgumi ar Rietumbalkānu valstīm, bet eh, šajā priekšlikumā mēs uh, attiecinām to tikai uz kaimiņu valstīm. Aģentūrai tomēr vajadzētu būt iespējai veikt uh, operācijas arī citās trešajās valstīs, ne tikai kaimiņu valstīs. Es zinu, ka tas ir jūtīgs jautājums. Un arī sadarbības iespēju ar trešajām valstīm atpakaļ atgriešanas jomā tiek uh, paplašināti komisijas jaunajā priekšlikumā. Tātad mēs pārņemam uh, tos elementus, kas bija pirmajā regulā un par kuru ir vienojušies abi likumdevēji, tomēr uh, Šobrīd mēs uzskatām, ka ir pamatots iemesls uh, no jauna sākt diskusijas par uh, šo jautājumu, jo komisijas ieskatā tas uh, palīdzētu labāk pārvaldīt migrāciju. Un uh, es varbūt pateikšu tikai vēl vienu teikumu. Šobrīd uh, iet eh, runa par um, informācijas sistēmu, kas ļauj dalību valstīm uh, apmainīties ar informāciju, bet tā balstās uz uh, kopīgiem pasākumiem, uh, kas tika pieņemti 90. 90. gados. Un tagad būtu nepieciešams uh, lisabonizēt, aktualizēt, un tāpēc mēs ierosinām, ka aģentūra būs atbildīga par šīs sistēmas uh, uzturēšanu. Un visbeidzot, uh, papildus tām izmaiņām, kas skara daudzas EBCG pirmās versijas um, regulu. Mēs piedāvājam arī citus jauninājumus, kam ir būtiska ietekme. Tāpēc ir nepieciešams pārskatīt aģentūras uh, vadību. Daži tu mūsu piedāvājumu sauc par monstru, bet, ja mēs paredzam jaunas iespējas, ir jānodrošina arī pietiekama un efektīva kontrola, kā arī politiskā vadība, tur, kur tas ir nepieciešams. Tātad pārvaldības normās ir diezgan daudz izmaiņu. Priekšsādātāji pavisam kodolīgi runājot, tie ir tie iemesli, kāpēc eh, mūsu piedāvājums ir tāds, kāds tas ir. Mēs eh, pateicamies parlamentam, ka jūs saprotat eh, šī priekšlikuma steidzamību, ka tam ir jātiek apstiprinātam pēc iespējas ātrāk, un komisijas vārdā es varu sacīt, ka mēs esam gatavi piedalīties tik daudzās sanāksmēs, cik būs nepieciešams, lai skaidrotu šo priekšlikumu, lai atbildētu uz visiem deputātu jautājumiem. Uh, kādi varētu rasties. Tātad no mūsu puses mēs izrādīsim pilnību, ga, pilnīgu gatavību sadarboties. Un uh, savas uzstāšanas, uh, uzstāšanās uh, nobeigumā es gribēju teikt, ko pavisam piezemētu. Daudzas normas komisijas piedāvātajā regulā ir jaunas, bet ir arī virkne normu, kuras nekādas izmaiņas nav skārušas. Un, protams, ja jūs lasāt komisijas priekšlikumu, uh, Nav pašsaprotami, kurā kategorijā mm, katra konkrētā norma ietilpst, bet mēs drīzumā jums nosūtīsim uh, dokumentu, kurā būs iespējams izsakot izmaiņām. Tam nav juridiska statusa, bet uh, tas ļaus skaidrāk saprast, uh, kuras uh, normas ir jau spēkā esošajā regulā un kur komisija piedāvā grozījumus. Uh, priekšstādātāji. Es esmu norunājis uh, nedaudz vairāk kā desmit minūtes, bet um, te es arī likšu punktu un atbildēšu uz uh, deputātu jautājumiem, kādi varētu rasties. Paldies! Man šķiet, ka jūs uh, sniedzāt uh, ļoti skaidru analīzi. Tās tiešām bija vairāk nekā desmit minūtes, bet es domāju, ka mums ir nepieciešams pilnībā saprast situāciju, tāpēc paldies par šiem skaidrojumiem. Uh, Šobrīd man ir pieteikušies eh, divi runātāji. Eh, Nīdera eh, Millera kungs un Mecela. Vai jūs varētu man norādīt, ja kāds vēlas pieteikties vēl? Mecels kundze, paldies priekšsēdētāji, Paldies eh, arī komisijas pārstāvim par šo lielisko prezentāciju. Ja mēs raugāmies, kā ir attīstījusies Frontex aģentūra, tad jāsecina, ka tā ir nogājusi garu ceļu. Tā ir augusi, bet tā saskaras ar jauniem izaicinājumiem, un tas nozīmē, ka aģentūra ir jāmodernizē, lai tā atbilstu dalībvalstu vajadzībām runājot par termiņiem, man patiktos, ka mēs to varētu izdarīt līdz māja vēlēšanām bet tas nozīmē, ka mums būs jāstrādā ļoti intensīvi, tomēr tas ir izdarāms. Grozījumi ir jāveic ātri, lai aģentūra varētu pienācīgi pildīt savu darbu, nodrošināt uh, labu Eiropas ārējo robežu aizsardzību, tāpēc ir jābūt efektīvam procesam, lai aģentūrai varētu līdz 2020. gadam piešķirt jaunus pienākumus. Nedomāju, ka mums vajadzētu laist garām šo izdevību. Uh, jo neviens nevēlas superaģentūru, kas nespēja darboties. Mēs vēlamies, lai aģentūra varētu pildīt tās jaunos papildu uzdevumus. Manuprāt, komisija ir sagatavojusi labu priekšlikumu, balstoties uz esošo regulu un uzlabojot tekstu un piedāvājot sistēmu, kas varētu darboties ne tikai uz uh, papīra, bet arī reālos apstākļos pie savienības ārējām robežām. Aģentūras efektivitātes uzlabošana ir ārkārtīgi būtiska, tomēr vienlaikus ir jāievēro arī dalību valstu atbildība un kompetence. Un uh, mēs uh, negribētu atbalstīt kompetenci nodošanu Eiropas Savienībai, jo saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem, piemēram, konvenciju par uh, jūras tiesībām, par drošību mm, jūrā un um, meklēšanas un glābšanas operācijām nemainīsies. Bet um, jūsu galvenais jauninājums ir desmit tūkstoši vīru liela korpusa piedāvāšana. Un, uh, tas ņem vērā arī aktuālās vajadzības. Kāpēc eh, da, komisijai ir jāpaļaujas uz dalību valstīm, ja <clears throat> dalību valstis jau pašas nodrošina šos cilvēku resursus desmit eh, tūkstoši personu nav pagrābts no gaisa, skā, nav no gaisa pagrābts skaitlis. Tas atbilst aģentūras eh, vajadzībām mums ir jāraugās arī uz pastāvīgā korpusa sastāvu, vai ir jēga fokusēties uz uh, īstermiņā un ilgtermiņā nosūtītiem cilvēku resursiem un pēc tam sūtīt viņus uh, mājās, vai varbūt ir labāk izmantot uh, pieejamos resursus, lai apmācītu aģentūras uh, pastāvīgos darbiniekus, tos uh, trenēt. Un tas ir jautājums, par ko vajadzētu padomāt. Uh, Mēs arī neesam pārliecināti par eh, nosūtītajiem ekspertiem. Aģentūrai nepieciešams eh, tehniskais aprīkojums, raugoties eh, uz to, kas ir nepieciešams, lai misijas varētu tikt uzsāktas bez kavēšanās, tāpēc ir nepieciešams arī finansējums un um, palielinātai atbildībai ir jānāk kopā ar palielinātu budžetu. Mani pārsteidz tas, ka aģentūra jau šobrīd pati var uh, publiskos iepirkumos uh, iepirkt uh, savu tehnisko aprīkojumu. Tomēr tas līdz šim nav noticis, jo aģentūrai nebija to resursu, kas tā ir nepieciešama. Vēl viens elements uh, jaunajā priekšlikumā ir koncentrēšanās uz at atpakaļ atgriešanu. Mēs vēlamies, lai šie skaitļi pieaugtu. Aizsardzība ir jānodrošina tiem, kuriem tā ir nepieciešama, bet uh, nedrīkstētu uh, to piedāvāt visiem, uh, kas to vēlas. Raugoties uz uh, manu valsti, kas ir neliela un kura nav plaši pārstāvēta visās izcelsmes valstīs, no kurām nāk migranti, tad um, aģentūra šādām valstīm varētu palīdzēt uh, ar uh, dokumentu noformēšanu, lai nodrošinātu to personu atgriešanu, kuriem nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Tomēr dalībvalstīm pašām ir jāpieņem šis lēmums. Aģentūra vienkārši varētu atvieglot šādu lēmumu pieņemšanu. Visus um, pa, papildus pienākumus ir um, jāveic ievērojot uh, cilvēktiesības. Uh, aģentūra nodrošina, ka tas tā arī notiks. Un mēs parlamentā esam te uzņēmušies vadošo lomu. Kā Kellere un es pati esam um, nākušas klajā ar priekšlikumu par um, pārsūdzības mehānismu, kas uh, tika iekļauts uh, regulas projektā. Uh, Un tāpēc mums šajā regulā ir jānodrošina ne tikai aģentūras darba efektivitāte, bet arī cilvēktiesību ir, ir ievērošana. Un te ir vēl pāris svarīgu elementu, par kuriem es gribēju izteikties, un tad arī beigšu. Eirosur iekļaušana aģentūrā arī ir vērtējuma pozitīva. Dalībvalstis izveidos nacionālos koordinācijas centrus, lai uzlabotu informācijas apmaiņas kvalitāti un nodrošinātu sadarbspēju ar citām valstīm Aģentūrai ir jāsadarbojas ar eh, trešajām valstīm, lai uzlabotu sadarbību migrācijas un atpakaļ atgriešanas jomā. Un treškārt mums ir jādomā, kā aģentūru padarīt par pievilcīgu darba devēju. Mēs zinām, ar kādām problēmām aģentūra saskars pieņemot cilvēkus darbā. Tā ir jābūt elastībai, bet vienlaikus ir jānodrošina, ka nepastāv diskriminācija starp uh, aģentūra darbiniekiem un citiem. Uh, cilvēka resursiem. Man eh, tagad ir jāsteidzas eh, prie, projām, bet es priecāšos sadarboties ar visu grupu ēnu referentiem, lai nodrošinātu pienācīgu koordināciju šajā procesā. Pēters Nīdermīlēs. Uh, Jā, paldies, paldies komisijai par prezentāciju, paldies referentei. Tas bija ļoti jauks ievads. Es neiedzināšos detaļās Vēlos tikai pievērst jūsu uzmanību tam, ka 28. jūnijā 2016. gadā Eiropas parlaments un padome slēdza vienošanos par Eiropas krasta apsardz, eh, robežu un krasta apsardz aģentūru. Bet komisijas pārstāv to jau pieminēja. Abi līdz likumdevēji saņēma apsveikumus par efektīvu un ātru darbu, uh, tika apstiprināts jaunais mandāts Frontex, bet te nu mēs esam pēc diviem gadiem jauns priešlikums uzlabot eh, Frontex mandātu. Es saprotu šo eleganto interpretāciju saistībā ar Frontex 2.0, šo uzlabojumu, bet mēs neesam iPhone. No otras puses, mans iPhone ļoti labi strādā bez nepārtraukts uzlabošanas. Uh, Un man ir mazliet bail, ka šis jaunais priekšlikums no Eiropas komisijas eh, valstu vadītāja sanāksmes Zaldzburgā 2018. gada nogalē ir nekas cits kā vien koncesijas dalību valstīm, kas nevēlas meklēt jaunus kompromisus. Kaut arī nelegālo robežu šķērsotāju skaits krītas, tāpat krītas arī pirmo reizi patvērumu iesniegumu pieteikušo skaits. Komisija nav pat ierosinājusi mainīt pašreizējo reguli, bet eh, ir sarakstījusi pilnīgi jaunu. Līdz ar to es nesaprotu, kāpēc ir nepieciešams eh, reformēt Frontex. Un kā tad bija mūsu darba jēga 2016. gadā? Turklāt komisija atkārtoti pārstrādā savas idejas no iepriekšējiem priekšlikumiem, piemēram, ļaujot aģentūrai veikt uh, atpakaļnosūtīšanu no trešajām valstīm uz ceturtajām valstīm, kuru līdzlikumdevēji kā ideju neatbalstīja 2016. gadā, bet šeit šī ideja atkal tiek prezentēta. Desmit tūkstoši pastāvīgo darbinieku ir ierosinājums, no kurien šis eh, skaitlis. Ietekmes novērtējums kā jau reiz nav veikts šai regulai. Mums laikam jāpierod pie šā darba principu. Arī iepriekšējā regulēja netika veikts ietekmes novērtējums. Frontex strādā ar paplašinātu mandātu kopš 2016. gan, bet EASO īsteno savu eh, darbu ārpus savu mandātu jau gadiem. Daži iegūs no migrācijas krīzes, citi nē. Kopumā esmu ļoti skeptisks par šo priekšlikumu Un tāpat arī kādā veidā tas tiek īstenots, tas sasteigti, apstiprināts, diez vai dos kādu pievienoto vērtību. Paldies! Paldies! Žerārs Deprē! Priekšādātāji, paldies! Nu, pirms ķeros pie visa klāt, vēlējos paust atvainošanos mūsu ēnu referentu vārdā. Natālija Grīsbek nevarēja ierasties šodien. Un, ja pareizi saprotu, tad viņi nevarēs piedalīties arī šai pirmajā ēnu referentu tikšanās reizē, kas norisināsies, kā mēs zinām, tūlīt pēc šīs sanāksmes. Izteikšu tomēr vairākus komentārus, nu, kas faktiski, nu, paturpina jau iepriekš paustās bažas, nu. 2006. un 2007. gadā bija tāda programma, kas saucās Rapid. Es toreiz, Rabit, es toreiz biju referents, strādāju pie tās uh, un tur tika runāts par uh, iespēju, mm, piemēram, uh, dalībvalstīm uh, pieņemt darbā dažādus robežu inspektors un tā tālāk, un viņus tur laist darbā. Dalībvalstis, mm, jāsaka, pavisam radikāli nostājās pret šo priekšlikumu, arī komisija tas nīpaši patika, nu, ilgtermiņā, acīm redzot, esam tomēr nonākuši pret kaut kā tāda četras lietas. Pirmām kārtām šo cilvēku, šo ierēģu status. Nu, šeit ir tādi nacionālie darbinieki trijās kategorijās, un pasaules lēram šādu statusu, nu, ka tad kā tas viss var līdzās pastāvēt ar tik dažādiem statusiem, ar tik dažādām situācijām, un tad viņi ir nacionālie kas ierēģi, kas strādā lūk pavisam citas valsts, pie citas valsts robežām, vai komisija ir kaut kāda veida modelis šeit tā padomā, ko viņi plāno darīt šai kontekstā un kā tas ilgtermiņā varētu norisināties? Es domāju, ka tā ir tā diezgan reāla problēma. Es uh, domāju, ka tā vēl nav pietiekami skatīta. Tālāk par atpakaļ nosūtīšanu centos saprast, kas tad ir tāds reāli no jauna šai gadījumā ieviest šeit? Vai tiešām ir kaut kāda reāla kompetenci paplašināšana, jeb vienkārši tiek piedāvāta iespēja mobilizēt personālu papildus uh, veidā, jeb tiešām tiek papricināts pilnvars tomēr? Saskaņā ar um, datiem, ko redzēju par, sep, par 16. un 17. gadu, ir taisnība samazinājies šo pieteikumu skaits, nevis palielinājies, vai ne tā? Tālāk, kas attiec uz sadarbību ar trešām valstīm. Nu, protams, ka mm, jāpriecājas par to, ka šī sadarbība mm, nu, notiek ar trešo valstu piekrišanu. Es zinu, ka jums jau norisinās sarunas par nolīgumiem ar, eh, piemēram, Rietumu Balkānu valstīm, vai ne tā? Bet kas attiecas uz migrācijas plūsmu šobrīd, šeit būtiskākās valstis ir nu, vidusjūras otrā krastā, vai ne tā? Kāpēc nesākt ar šīm valstīm? Es domāju, ka tur šīs vajadzības ir krietni spiedīgākas un nozīmīgākas. Kas attiecas uz Lisabonizāciju, vai jūs varētu man paskaidrot, ko jūs domājat ar šiem tēliem, ko jūs saprotat ar šo Lisabonizāciju, ko tas nozīmē tīri operatīvā ziņā? Praksē. Un visbeidzot, eh, pārvaldība, tā es arī šo modeli neesmu īsti izpratis, bet nu es pats gan neesmu mēnu referents, līdz ar to jās, jāzīstas godīgi, neesmu tā detaļās iedziļinājies visā šajā priekšlikumā. Thank you very much. And... Paldies! Komisija bija uzdot vairāk jautājumu. Noslēdzot šī jautājuma izskatīšanu, Dekoister kungs, divas minūtes jums noslēgumā atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties referentei par kopumā pozitīvu pieeju komisijas priekšlikumam. Tas ir labs sākums, tā es teiktu. Kas attiec uz viņas pieminētajiem aspektiem, ir viens elements, ko es vēlētos uzsvērt eh, komisijas vārdā. Pamatiesību ievērošana un starptautisko saistību uh, ievērošu tā skaitā neizraidīšanas principu visā, ko dara aģentūra. Mēs jokojot trialogu laikā sacījām, ka parlaments prasīja pievienot ievērošanu, šo pamatiesību ievērošanu katram pantam. Protams, ka tas nav izdarīts burtiski, bet visi pa, drošības pasākumi nepieciešamais vietās tekstā ir iestrādāti. Lūdzu, paskatieties komisijas priekšlikumu. Mēs absolūti nevienā vietā neesam aiztikuši šos drošības pasākumus. Mēs nemēģinājām iet atpakaļ, mazinot progresu. Nē, mēs pilnībā atbalstam parlamentu šajā cīņā par pilnu pamatiesību ievērošanu visā, ko dara aģentūra. Tā skaitā operatīvo operāciju veikšanā trešā valstī. Protams, ka ja parlaments vēlētos redzēt vairāk drošības pasākumu, esam vienmēr gatavi uzklausīt. Tālāk, Nīdermiller kungs. Viņam bija tāda negatīvāka pieeja, šauboties, vai tiešām pastāv nepieciešamība jau šodien nāk klajā ar tādu atjaunotu versiju aģentūrai. Manuprāt, neviens nevar apstrīdēt, ka pastāv nepieciešamība kaut ko mainīt. Pirmkārt jau tādēļ, ka pašreizējais mehānisms par cilvēku eh, resursiem, kas ir pieejami aģentūrai, nedarbojas praksē. Brīvprātīgi nosūtāmie darbinieki nav pietiekami. Tā, tas ir vienkārši nepieņemami. Mēs esam šobrīd izstrādājuši sistēmu ar trim kategorijām. Tas varbūt sākotnēji šķiet mazliet juceklīgi, bet esam gatavi tālākās sanāksmēs skaidrot, kā tas nodrošinās to, ka aģentūrai vienmēr tās rīcībā ir pietiekams darbinieku skaits, respektīvi šie desmit tūkstoši. Tāpat ir nepieciešams eh, grozīt regulu attiecībā uz Jurasūru un tās izvērtēšanu, un ar eh, aģentūru to nevar atstāt kādā atsevišķā regulē. Nē, tas ir jāiestrādā šeit, lai tas viss būtu saskaņots. Un tas priekšsaratē kungs principā eh, ļauj mums nonākt pie plānotās pārskatīšanas. Viena regula, kur Erosūra regula, EBCG regula tiktu pārskatītas. Bet tikai, tātad ne tikai attiecībā uz šiem jautājumiem, bet arī uz uh, atpakaļ nosūtīšanu. Un pārsādāt reakciju parasti noved pie konkrēta formāta komisijas priekšlikumā, būt, jūs būtu saņēmuši priekšlikumu 400-450 lapas pušu apjomā ar Eh, visām normām, no esošās uh, regulas, ka tas būtu formāts, kas uh, nebūtu praktisks absolūti. Līdz ar to mēs uh, nākam klajā ar jaunu versiju, bet veselai virknē normu, kā jau es norādīju sākumā, mēs vienkārši pārņemam esošās normas, nokopējot tās. Mēs neizgudrojam riteni no jauna attiecībā uz visiem aģentūras darbības aspektiem. Tāpat es norādīju, ka Komisija atver dažus punktus diskusijām, piemēram, atpakaļ nosūtīšanas jautājumu no trešām un ceturtām valstīm. Tas bija viens no pēdējiem punktiem, kas tika apspriests trialogā. Mēs uzskatām, ka ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju, mums būtu jāspēj nodrošināt atbalstu caur aģentūru, Protams, ka mēs nesakām, ka parlamentam ir jābūt sajūsmā par to un tas jāpieņem uzreiz. Bet no otras puses, tāpēc, ka līdz likumdevēja pirms diviem gadiem to svītroja no teksta, ka mums tagad automātiski jāpieņem, ka mēs to vairs neapspriedīsim. Uh, Komisija paskaidros iemeslu, kāpēc mēs vēlamies atsākt šo diskusiju, un tad jau parlamentam jāskatās, vai varat pieņemt to kā pietiekamu iemeslu savas pozīcijas maiņai, vai jūs sakat, nē, mēs eh, pieturamies pie atteikuma, ko izteicām jau 2016. gadā, eh, un mēs nevēlamies atbalstīt atpakaļ nosūtīšanas no trešajām un ceturtajām valstīm. Uh, Bet mums ir nepieciešama šī diskusija, vai e, šajā punktā e, regula būtu jāmaina vai nē. Deprē kungs arī pieminēja vairākus citus jautājumus. Piemēram, Fado. Es labprāt e, to skaidrotu, bet ņemot vērā, ka man deva laiku divas minūtes, un tas ir diezgan tehnisks jautājums, esmu gatavs kaut vai divpusē izskaidrot šos jautājumus. Uh, vai tehniskajā darba grupā, kas mums varētu tuvākajās dienās vai nedēļās tikt sasaukta. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, paldies, ka ieradāties! ēnu referenti uzreiz pēc šīs sadaļas vēlējās sākt jau savu darbu. Mums jāiet pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir trešais punkts. Eirodžas ziņojums par terorismu finansēšanu. Un tur būs prezentācija. Lenērta kungs, eh, kurš ir Luksemburgas pār, Luksemburg pārstāvs Eirodžust sastāvā. So, you have 10 minutes, I think, yeah? So,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 prezentēšanu attiecībā uz piemērojumiem instrumentiem, izskatītajām lietām. Došu vārdu Lenarta kungam, kurš ir Luksemburgas nacionālais pārstāvs Eroģus sastāvā, kurš sniegs mums pārskatu, un pēc tam būs jautājumi un atbildes no deputātiem. Lūdzu, vārds jums, paldies, ka ieradāties. Thank you, um, chair, um, of... Paldies, priekšsēdētāji, deputāti, godātie. Man Eridžust kolēģija lūdza īsi prezentēt jums jaunāko Eridžust eh, ziņojumu par terorismu finansēšanu. Jā, tas ir pirms sešiem mēnešiem izdots, joprojām skaitās jaunākais izdevums. Šī ziņojuma galvenais mērķis ir paskaidrot, ko mēs darām terorismu finansēšanas jautājumā Šeit jūs neatradīsiet riska izvērtējumu, tipoloģijas eh, pārskatu vai kas tieši notiek eh, kopumā terorismu finansēšanas jomā. Tas nav tas, kas eh, ietilps mūsu pienākumos, un mums pieejamā informācija arī neļauj sniegt jums šādu ieskatu, kuru noteikti daudz gribētu redzēt. Diemžēl mēs to nevaram darīt. Savukārt šis ziņojums parāda, ka mēs efektīvi palīdzam dalību valstīm šajā sensitīvajā jautājumā, kā mēs palīdzam dalību valstīm izpildīt savus uzdevumus. Tas nevienmēr ir vienkārši, jo viss, kas saistīts ar terorismu, viennozīmīgi ir sensitīvs, konfidenciāls, un tur iesaistīti vairāki citi dienesti, drošības dienesti, policija, slepeni dienesti. Tas nav viegls uzdevums, bet redzot konkrētās lietas, eh, arī pārliecināsieties, ka mēs varējām palīdzēt. Es detalizēti neskaidrošu šīs lietas, tās ir atlasītas no tām lietām, pie kurām mēs strādājām, ehm, parādot, ko mēs varam izdarīt, kolēģiem pateikt, ka pat šajās jomās jūs varat vērsties pie mums, ka mums šobrīd ir uzkrāta pieredze gadu gaitā, palīdzot kolēģiem šajos jautājumos. Izskatot šīs lietas, jūs redzēsiet, ka daļēji tās, koncentrējās uz um, ārvalstu kaujinieku atgriešanās jautājumu. Tāpat bija uh, lietas ar trešajām valstīm saistīts, kur mēs izmantojām uh, mūsu kontaktpunktu tīklu Tas ir sarežģīts jautājums, jo reāla politikai arī ir sava loma. Garantijas šeit nav iespējams attiecībā uz sadarbību šajā jomā, bet mēs varam garantēt, ka centīsimies palīdzēt, cik vien labi varēsim saviem kolēģiem. Šajā ziņojumā redzēsiet arī to, kā mēs varam palīdzēt, kas eh, parādīs Eh, kā mēs varam palīdzēt pieprasījumu vēstuļu eh, jomā. Mūsu eh, nepārtrautās klātbūtnes rezultātā mūs var sasniegt 24 stundas dienā Hāgā. Var, mēs runājam jūsu valodā. Un pirmajā daļā šai ziņojumā mūsu kolēģe, kolēģi dara visu, ko var Protams, strādājot pie šīm lietām, ir jāņem vērā, ka situācija citās pasaules daļās ir sarežģītāka. Tas ir savādāk nekā izmeklējot slepkavību vai cits noziegums. Bet mums katrā ziņā ir jādara viss, ko varam, lai neļautu cilvēkiem, šādiem cilvēkiem atgriezties. Bet, ja viņi atgriežas, lai viņiem nepieļautu uh, īstenot tādas zvērības, kādas mēs esam pieredzējuši viņu Mēs veidojam arī kopējas izmeklēšanas komandas. Mums ir jāveido uzticēšanās. Un tam bija nepieciešams zināms laiks, lai rasto šī uzticēšanās no kolēģa puses. Diemžēl notikušais Parīzē un Briselē radīja situāciju, ka mums bija jāizskata ļoti daudz lietu, cilvēki mums uzticējās, un tagad mums ir pietiekama kompetence palīdzēt kolēģiem. Mēs saņemam informāciju no saviem avotiem. Tie ir slepeni avoti. Un, ja cilvēki var satikties, viņi var pārunāt lietas. Varbūt ir arī tādas lietas, ko nevienmēr labprāt pa e-pastu vai vēstulēs vēlaties rakstīt, apspriest stratēģijas. Tikšanās, personīgā tikšanās ir viens no labākajiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Mēs neesam vēl viens eh, tāds starpslānis starp cilvēkiem. Eh, bet, ja mēs eh, Beļģijas, Francijas, Vācijas, Austrijas pārstāvis var savest kopā vienā telpā un ļaut viņiem ar tulkojumu starpniecību sazināties, apspriest aktuāls jautājums. Tuvums Eiropolu arī, protams, ir svarīgi. Tad viņu kompetence arī tiek izmantot. Es pieminēju trešās valstis. Mums ir arī, piemēram, palīdzība no ASV. Mums ir kontaktpunkti arī citās valstīs. Un mēs palīdzam finansiāli. Tātad, ja ir iespēja savest šos cilvēkus kopā, palīdzēt viņiem ierasties Hāgā, nodrošināt viņiem rakstisko, mutisko tūkošanu, uh, tad jūs veicināt šo sadarbību. Tas ir tik vienkārši. Jo daudzās dalībvalstīs, diemžēl, resursi nevienmēr ir pietiekami. Budžeta situācija daudz kur ir ierobežota. Tas būtu pirmai daļai. Otrā daļa - jūs redzēsiet dažas lietas ilustrācijai. Tad bija arī ļoti nesenas lietas, kur ir apskatīts dažādas terorismu grupas no PKK, ISIL vai Daesh, kā nu viņas e, dēvēt, kā izlūkdati var tik izmantoti kā pierādījums. Ir arī attaisnošanas. Tiesiskums jau arī to parāda. FATF um, ir e, tā struktūra, kas uh, izskata šīs lietas, jūs redzat, eh, kā daudz kur dalību valstīs tas arī parādās. Un bieži vien šīs summas ir mazas. Vienā no gadījumiem tad 250 mārciņas. Nu, šajos gadījumos, šajās lietās jūs neredzēsiet miljonus. Līdz ar to arī konstatēt to dalību valstīm kļūst aizvien grūtāk. Kā jau es minēju, šī dokumentu eh, uzdevums ir uh, sniegt pārskatu par to, kas e, notiek pasaulē. Protams, ka tā, tā ir ļoti maza daļa, tāds aizberga pat, pat virsotne. Tas tikai parāda to, kā mēs varam palīdzēt šādos gadījumos, šādās lietās. Mums ir resursi, mums ir zināšanas, un varam garantēt konfidencialitāti un uzticēšanos, kas ir nepieciešama šajā jomā. Un pēdējā daļā jūs atradīsiet pārskatu par likumdošanas aktiem. Es domāju, tas būs mazāk interesantais šajā dokumentā. Nu, lūk, īsa prezentācija, un, ja jums ir kādi konkrēti jautājumi, labprāt atbildēšu. Pateicos par šo prezentāciju. Vai ir kādi jautājumi? Deputāti? Vai komisija vēlas izteikties? Nē. Quick, but... Nu, tiešām ļoti strauji, bet tas jau nu nenozīmē, ka jūsu darbs nebūtu svarīgs. Uh, we, we really grateful. Mums patiešām jābūt ļoti pateicīgiem par visu, ko esat sasnieguši. Nu, un ja mēs to paskatāmies tādā otrādākā virzienā, ja jūs nebūtu, ja jūsu nebūtu un jūs nedarītu to darbu, ko jūs veicat šobrīd, tad jāsaka, situācija būtu pavisam citādāka. Tātad liels paldies, un ja nav nekādu jautājumu, nu tad eh, viss kārtībā, paldies. So we make a break. Tagad neliela pauzīte līdz 16.30, un tad mēs turpināsim skatīt darba kārtības punktu numur 4. Kolīgs. Godātie kolēģi. Stāt. Mēs varam atsākt darbu. Lielas paldies, ka esat atkal ieradušies. Nācās nedaudz nogaidīt, lai visi svarīgie personāži, referents un ānu rem paspētu ierasties, un tā tas tagad arī ir. Līdz ar to esam nonākuši pie 4. darba kārtības punkta noteikuma, lai atvieglot finanšu un citas informācijas izmantošanu noteikti noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālu vajāšanai. Nu, un šodien tiek prezentēts ziņojuma projekts. došu vārdu referentam. Tas ir Radeva kungs bet viņu aizstāja Lenārta kungs. Lūdzu. You, um, thank you very much, Chair. You... Lies paldies priekšsēdētāji, jums taisnība. Man ir tas gods aizstāt Rādeva kungu, kurš diemžēl šodien nevarēja ierasties šeit, bet viņš sūta sveicienus un nolasīšu viņa paziņojumu tādu, kā viņš man to atstājis. Uh, nereti gadās tā, ka mums, kā Eiropas parlamentam, ir nācies uzstāt uz saulēcīgu informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, jo tas ir ļoti svarīgi, lai efektīvi cīnītos pret nopietnu noziedzību, to starp terorismu un naudas atmazgāšanu. Informācijas trūkums var novest pie garām palaistām iespējām šādas nopietnas noziegumus izmeklēt, pārtraukt noziedzīgu darbību, apturēt terorismu um, nodomus un tam līdzīgi. Daudz izma, daudzreiz, daudzkārt izmeklēšana nonāk uz trupceļā, tāpēc, ka pietrūks saulēcīgas datu apmaiņas, tostarp arī, piemēram, par banku datiem. Lai risinātu šos jautājumus, Eiropas komisija ierosina tieši piekļuvi centralizētiem banku kontu reģistriem kon, atsevišķām kompetentām iestādēm. Tas attiec uz Eiropu un nacionālajām vienībām. Šis priekšlikums turklāt veicina sadarbību starp finanšu izmeklēšanas vienībām, starp finanšīm vienībām un kompetentajām iestādēm un starp šīm vienībām un Eiropolu tā arī definē, kādu tipu informāciju var pieprasīt eh, un ar kādu informāciju var apmainīties starp kompetentajām iestādēm un šīs finanšu izmeklēšanas vienībām un paredz arī attiecīgos termiņus, ka šāda veida informācijas apmaiņai jānotiek. Referents atzinīgi vērtēja komisijas priekšlikumu, jo tieši šī saulēcīga informācijas apmaiņa ir viena no prioritātēm Eiropas parlamenta uh, skatu punktu uh, raugot, lai novērstu noziedzību, cīnītos par to. Un tāpēc mēs atzinīgi vērtējam pie, šo ierosināto piekļuvi datu kontur, banku konturu reģistram, jo, domā, jo uzskatām, ka tas ir tiešā saistībā ar uh, lai apkarotu noziedzību, izmantojot arī piekto naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu. Referents piekrīt, ka informācijas apmaiņa ar finanšu izmeklēšanas iestādēm un kompetentajām iestādēm cīņā pret nopietnu noziedzību ir jāstiprina, un tāpat laikā viņš uzskata, ka pastāv ļoti dažādas struktūras šajās finanšu izmeklēšanas vienībās dažādās dalībvalstīs, un nepieciešams saglabāt šo vienību operatīvo neatkarību un autonomiju un tāpēc viņš ierosina, ka šīs vienības un viņu spēja reaģēt uz finanšu informācijas pieprasījumu un analīzi no kompetentajām iestādēm vai Eiropa attiecīgajām vienībām ir e, jāīsteno ņemot vērā to, vai šāda veida informācijas apmaiņa varētu negatīvi ietekmēt jau notiekošos izmeklēšanas procesus, jeb šādu datu atklāšana varbūt būtu nesamērīga salīdzinot ar leģitīmajām e, juridiskās vai privātu personas interesēm saistībā ar nolūku, kādā šī informācija tiek pieprasīta. Termiņi informācijas pieprasīšanai ir nedaudz pagarināti, lai pārliecinātos, ka departamentiem šīm vienībām ir attiecīga rīcības spēja. Visbeidzot, referents uzsver, ka datu aizsardzības režīms ir ļoti nozīmīgs pašreizējos tiesību aktos, jo tikai tā varēsim izvairīties no jauna, jaunu sistēmu veidošanās. Lūk, tādu paziņojumu man lūdza nolūk, nolasīt jums Rādeva kungs, un turklāt viņš lūdza man uzklausīt visus komentārus, kas kolēģiem varētu rasties, un viņu pēc tam par to informēt reformēt. Viņš turklāt ar nepacietību gaida iespēju sadarboties ar visiem ēnu referentiem un kolēģiem. Grozījuma iesliekšanas termiņš šai gadījumā ir noteikts 19. oktobrī. Lielas paldies par uzmanību! Is... Nākamais runātājs uzstāsies Katrīnas Kinīčī vārdā. Un tā ir Mirjama Dālī, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji! Pirmām kārtām arī Kničī kundas vārdā vēlos atvainoties par to, ka viņi nevarēja būt klāt. Viņai ir Itālija dažādi veidi institucionāla rakstura tikšanās, bet viņa vēlas teikt paldies referentam par lieliski sagatavoto ziņojumu un pauž atzinību par domām, kas mm, šai tekstā parādās. Līdzīgi kā lielākā daļa kolēģi, arī viņi pilnībā piekrīt šī priekšlikuma mērķiem. Uh, it īpaši mērķim veicināt un atvieglot vieglāku informāciju datu apmaiņu starp nacionālajām finanšu izmeklēšanas vienībām, eh, tiesību sargājošām iestādēm un Eiropolu. Ņemot vērā pārnacionālo dažādu veidu noziedzības raksturu, ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka savlaicīgi tiek nodrošināta pieeja informācijai par banku datiem attiecībā uz privātu personām, kas tiek turēts aizdomās par no, nopietnu noziegumu pastrādāšanu. Turpmāko nedēļu laikā Keničī kundze centīsies rast pareizo līdzsvaru starp atbildību, kas piekrīt katrai aģentūrai un iestādai, lai nu, panāktu, lai nonāktu pie efektīvākas šādu nopietnu noziegumu izmeklēšanas un iztiesāšanas. Kinīčī kundze atbalsta atsevišķus mērus, kas nodrošina aizsardzību un neatkarību atkarībā uz šīm finanšu izmeklēšanas vienībām, ierosināt, ka šīs vienības saņemtu at attiecīgu atgriezenisku informāciju par finanšu informācijas apmaiņu, kas notikusi. Viņi grasās iesniegt arī grozījumus, ar kuriem tā vēlas spēcināt personas datu aizsardzību, tā kā to ierosina Eiropas attiecīgais datu uzraugs. Konkrētāk, viņi uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt adekvātu apmācību darbiniekiem, kas strādā ar delegāciju delikātiem un eh, tādiem jutīgiem personu datiem. Keničī kundze turklāt arī mm, domā par tiem nosacījumiem, pie kādiem FIU, ja eh, šīs izmeklēšanas vienības var saņemt pieprasījumus par informāciju un kas regulē attiecības ar Eiropolu. Viņi uzsaka šo vienību neatkarību un autonomiju pilnībā jāaizsargā, tā kā to paredz piektā naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīva. Tāpat laikā viņi arī piekrīt domāja, ka informācijas apmaiņa ar Eiropolu un eh, šīm izmeklēšanas vienībām ir jāstiprina Kinīčī kundze uzskata, ka saskaņā eh, ar Eiropola prasībām šādu informāciju var pieprasīt no izmeklēšanas vienībām. Te, un, jāsaka, protams, ir jā, jāparedz attiecīgi izņēmumi, piemēram, tajos gadījumos, kad šāda veida informācijas pieprasījums var apdraudēt notiekošo izmeklēšanas procesu apmai, informācijas apmaiņa ar Eiropolu, turklāt ir jānodrošina atbilstīga e, koordinēšanas darbam ar nacionālām varas iestādēm, kas atbildīgs par sabiedrisko kārtību un kas attiecīgi informē par šādas informācijas pieprasīšanu. Kinišķi kundze uzskata, ka tie termiņi, ko paredz komisija, um, vienībām, lai sniegtu informāciju, būtu mazliet tomēr jāpagarina, tā lai nerastu, neradītu papildus birokrātisko slogu nacionālajām FIU, kas attiecīgi negatīvi ietekmētu apmaināmās informācijas kvalitāti. Un visbeidzot, viņi vēlas uzsvērt, ka ir jāpadomā arī par definīcijām attiecībā uz noziegumiem, par kuriem Eiropola var pieprasīt informāciju, lai optimizētu resursu izmantošanu mm, pašās izmeklēšanas vienībās. Paldies, Mirjama! Nākamā ir Helga Stīvensa, ēnu referenta no KR. Uh, thank you, Chair. Lielas paldies priekšādātāji. Labu pēcpusdienu jums visiem, kolēģi. Es pirmām kārtām vēlos teikt paldies referentam par ziņojumu projektu, par šo ļoti nozīmīgo tēmu um, šķiet, ka šis ziņojums ir labi ar atbilstīgo līdzsvaru un atspoguļo pašreizējo realitāti. Kriminālās grupas un teroristi darbojas pārobežām dažādās valstīs, un, protams, arī to aktīvi ir izvietoti daudz kur Eiropas Savienībā un pat arī ārpus Eiropas Savienības. Šie noziedznieki izmanto modernās tehnoloģijas, lai pārvestu naudu starp dažādiem banku kontiem no vienas valūtas uz citu, un tas notiek ļoti strauji cīņā pret finanšu noziegumiem. FIU līdz ar to spēlē ļoti nozīmīgu lomu, un tāpēc ir kārtīgi svarīgi pārliecināties, ka to lomu šajā gadījumā nemainās, ja vien tas nav nepieciešams. Es uzskatu, ka mums nevajadzētu ietekmēt šo FIU neatkarību un autonomiju viņu darbībā. Šīm vienībām jāspēj saglabāt kapacitāti īstenot savas funkcijas visā pilnībā, tostarp arī pieņemt autonomus lēmumus, analizēt informācijas pieprasījumus un izplatīt to šo informāciju. Turklāt uzskatu, ka pienākums uz sadarbību starp FIU uh, eh, ir jāpiedāvā ilgākā laika grafikā ar lielākiem termiņiem. Es arī atzinīgi vērtēju šo saikni starp Eiropolu un FIU, bet tāpat laikā man ir šaubas par to, vai vajadzētu noteikt kā pienākumu FIU reaģēt uz šādiem Eiropolu pieprasījumiem, tas varētu traucēt to darbību. Kā redzat, diskusijas priekšā vēl plašas un ar nepacietību gaidu iespējās piedalīties. Paldies! Nākamā runātāja Eva Žolī. Thank you, Chair. Liels paldies priekšādātājiem! Also. Pirmām kārtām atzinīgi vērtē šo priekšlikumu, tas atbilst arī mūsu grupas prioritātēm par labāku informācijas apmaiņu cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību. Ar šo priekšlikumu tiek uzlabota informācijas apmaiņa uh, tīri nacionālā līmenī informācijas apmaiņa Eiropas līmenī tāpat laikā joprojām notiks caur FIU tīklu, ko pārvalda Eiropols. Mēs domājam, ka šī direktīva jāizmanto, lai izveidot arī Eiropas FIU. Un tas ir mūsu, kā zaļo grupas, jau sen izteikts priekšlikums. Domājam arī, ka jācenšas izveidot tādu ambiciozu F Eiropas līmeņa FIU, kam būtu atbilstīgi labi resursi, kas ļautu koordinēt informācijas apmaiņu starp šīm eh, FIU vienībām nacionālā līmenī. Mēs nedomājam, ka Eiropas eh, FIU būtu jāsaņem vēsti par aizdomīgiem darījumiem, bet tas, tā būtu tāda iestāde, kas nodarbotos ar kontroli un koordinēšanu. Pastāv arī datu aizsardzības jautājums eh, un problemātika šai mm, paziņojumā. Vairākos pantos, piemēram, tiek piedāvāta mm, delikātu datu pārst, apstrāde, nu, piemēram, attiecībā uz politiskiem uzskatiem, seksuālu orientāciju un tam līdzīgi pie konkrētiem apstākļiem. Mēs nevēlamies, lai tiktu paredzēts kaut kāds leks speciālis likums, kas nodrošinātu kaut kādu veidu atkāpes no vispārīgās datu aizsardzības regulas un attiecīgās direktīvas. 16. gadā pieņemtā direktīva, kas ir 680 pēc numura, jau paredz atbilstīgās drošības klauzulas delikātu datu apstrādē un priekšlikumam šai gadījumā vajadzētu atsaukties tieši uz minēto regulējumu regulu un direktīvu. Es turklāt arī atzinīgi vērtēju eh, grozījumus, ko priekš, eh, referents šeit iekļauj atšķirībā no sākotnējā priekšlikuma. Piemēram, FIU pienākums eh, rēģēt uz informācijas pieprasījumu ir vēl krietni jāapspriež. Protams, jānodrošina pēc iespējas ātrāka informācijas apmaiņa starp FIU un kompetentajām iestādēm bet tāpat laikā nedrīkstam apdraudēt FIU darbību neatkarību. Vairāk FIU neatbalsta šādu jaunu pienākumu ieviešanu, jo uzskata, ka tas apdraudētu to neatkarību un iejauktos to pašreizējā darbībā. Varbūt, ka iespējams izdomāt kādu alternatīvu, respektīvi noteikti pienākumu FIU atbilstīgi ehm, tad pamatot savu atteikumu informā, izskatīt informācijas piekritumu, piekri, pieprasījumu. Bet katrā ziņā mums visas šīs alternatīvas uzmanīgi jāizvērtē. Tāpēc ar ne, nepacietību gaidu iespēju sastrādāties ar jums, kolēģi, darbā pie šī ļoti svarīgā jautājuma, lai mēs rastu to labāko iespējamo risinājumu un tādējādi uzlabotu cīņu pret visu šo noziedzīgo pasauli un uh, terorismu finansējumu. Paldies! Tālāk Alda grupas vārdā. Mortenu Pertensenu aizstāja Žerārs Deprē. Priekšādātāji. Pirmām kārtām vēlos atvainoties mūsu ēnu referentu vārdā. Petersen kungs, diemžēl, nevarēja ierasties šodien un lūdzu sevi atvainot. Viņš tepat laikā vēlas teikt paldies referentam par paveikto darbu. Viņš ir apmierināts ar to, ka kompetenci konflikts starp uh, komitejām ir atrisināts un ir var sākties reāls darbs pie paša ziņojuma. Viņš uzsver, ka inform, finanšu informācijas izmantošana cīņā pret atsevišķiem nozīgiem nodarījumiem ir ļoti svarīga. Mums jāraugās uz to, lai sadarbība un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm ir iespējama, vienlaikus nodrošinot attiecīgo respektu pret e, personas datiem. Ēnu referents pauž arī vēlme. Viņš mm, mm, domā, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir ļoti īss un varbūt to varētu pagarināt, jo pat, ja viņš strādās ļoti ātri, iespējams, ka viņi nu, nevarēs visu šo darbu paveikt. Nu, lūk, viņš lūdz tātad pagarināt šo termiņu. Tāda vēsts man ir jums no mūsu ēnu referenta. Lielas paldies! Nu, tagad raugos, vai te ir vēl kāds deputāts, kas vēlas izteikties. Nē, šķiet, ka nē. Nu, tad tādā gadījumā varbūt komisijas pārstāvim ir kas sakāms. Jā, lūdzu. Labu pēcpusdienu visiem. Ute Štīģela, vienības direktors vietniece no organizētās noziedzības apkarošanas vienības. Mēs pie šī priekšlikuma strādājam kopā ar mm, kolēģiem no DG Justice. Tātad tas ir kopīgs priekšlikums. Pirmām kārtām vēlamies teikt paldies Eiropas parlamentam un jums par to, ka šis dokuments tiek virzīts uz priekšu un tas notiek eh, gan strauji. Šo priekšlikumu iesniedzām aprīlī šogad ar mērķi panākt eh, priekšlikumu apstiprināšanu vēl līdz nākamā gada parlamentu vēlēšanām. Un šķiet, pagaidām viss liecina par to, ka tas tā varētu arī notikt. raugoties uz jūsu piedāvāto laika grafiku. No savas puses var teikt, ka esmu visai apmierināta ar atbalstu priekšlikumam, um, ko, par ko nu pat dzirdējām, respektīvi par tiešu piekļuvu tiesības sargājušiem iestādām centralizētajam banku kontu reģistram un datu iegūšanas sistēmu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi tiesības sargājošajām iestādēm un tas pilnīgi noteikti tam nodrošinātu tiešu un strauju piekļuvu šim reģistram. Un esmu ārkārtīgi priecīga, ka par šo attiecībā šo noteikumu šķiet nekādi grozījumi paredzēti netiek. Es arī vēlos pāris eh, valdo, vārdos runāt, savukārt esmu no, no DG Justice attiecīgās vienības – Un es strādāju vairāk pie trešās sadaļas šai priekšlikumā, kas attiec uz FIU, un jūs daudz arī runājāt nu pat par šo tēmu. Vēlos teikt, ka naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīva jau ietver ļoti plašā mērā informācijas apmaiņu starp FIU un tiesību sargājošām iestādēm, kompetentajām iestādēm, kā arī starp pašiem FIU ko mēs vēlamies panākt ar šo priekšlikumu. Vēlamies spēcināt šo sadarbību. Un te no daudziem dzirdēju, no visiem, kas izteicās, dzirdēju, ka jūs tiešām lielā mērā atbalstāt šo sadarbības stiprināšanu starp FIU un tiesību sargājošām iestādēm. Tāpat laikā Kad paraugos uz ziņojumu projekta tekstu, tad jāsaka, esmu nedaudz nobežījusies, jo pienākums sadarboties šai gadījumā ir izsvītrots dzēsts, un to ir aizstājis e, iestājusi klauzulu, kur teica, ka ir jāpadara iespējama informācijas apmaiņa. Šīs informācijas iespējas jau ir padarītas iespējams šobrīd ar, ar es, spēkā esošo naudas atmazgāšanas apkurošanas direktīvu, tāpēc mēs esam nobežījušies, ka ar tiem grozījumiem, ko redzam šobrīd, šāda veida pienākums netiks noteikts, un līdz ar to šī sadarbība netiks spēcināta starp šīm struktūrām. Respektīvi, tiks runāts tieši par tādu pašu informācijas apmaiņas eh, veidu kā šobrīd. Daudz no jums runāja arī par to, cik svarīgi nodrošināt FIU neatkarību un autonomiju Un mēs esam tie, kas no sākta gala to vienmēr esam atbalstījuši. Un tomēr, tad, kad runājam par autonomiju un neatkarību, tad jāsaprot, ko tas īsti nozīmē. Mūsu uzskatā tas nozīmē politisku neatkarību, tāda nu, nenotiek nekādas interferences, iejaukšanās šo struktūru darbā, bet dažādi cita veida autonomijas eh, veidi. Mēs uzskatām, piemēram, ka šajā gadījumā autonom, autonomija nenozīmē to, ka tās drīkst atteikties, ne, nepiedāvāt informāciju, neiesūtīt informāciju, kas vajadzīga uh, attiecīgām varas iestādes struktūrām, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Mūsuprāt, tā nav autonomijas daļa. Mēs turklāt vēlamies teikt, ka šo priekšlikumu iesniedzām kā atbildi uz daudzām prasībām, ko dzirdējām arī no Eiropas parlamenta par to, ka jāspēcina sadarbības starp FIU un tiesības argrošām iestādēm. Mēs nu, uzskatām, ka šādi esam uzklausījuši šīs prasības, piemēram, no Panamas ziņojuma un attiecīgajām rekomendācijām šādas prasības izrietēja. Tas ir arī Nārta ziņojumā, kas tika pieņems eh, šogad par terorisma finansējumu apkarošanu. Tāpat arī Parīzes konferencē par to tika runāts šī gada aprīlī, un tur arī tika pausts aicinājums nodrošināt spēcīgu, spēcīgāku sadarbību starp FIU un tiesību sargājošām iestādēm. Un tāpēc mēs domājam, ka šo priekšlikumu piedāvājam reakciju uz to visu. Tāpēc priecējamies, priecējamies dzirdēt šo politisko apņēmību no jūsu puses, bet lai tas viss kļūtu arī par realitāti, mums tam tas viss jāatspoguļo arī tiesību aktos. Un tā, to mēs varam panākt tikai tad, ja šo informācijas apmaiņu padaram par pienākumu protams, ar zināmiem izņēmumiem, un par izņēmumiem mēs varam spriest, bet šī sadarbība būtu obligāta drīzāk nevis tikai padarīta iespējama. Mēs ar nepacietību gaidām iespēju iepazīties, iepazīties ar ēnu referentu grozījumiem un arī iespēju sadarboties ar jums tālāk pie šī dokumenta. Lielas paldies! So no, no other... Šķiet, ka neviens cits nav pieteicies runāt. Un uh, referents mūs uh, informēja, ka ņemot vērā šī priekšlikuma svārīgumu, ir uh, nepieciešams pātrināt procedūru, lai mēs varētu apstiprināt šo tiesību aktu pirms parlamenta vēlēšanām. Un tieši tāpēc referents piedāvāja nedaudz atšķirīgu procedūru un saīsinātu grozījumu iesniegšanas termiņu nekā sākotnēji paredzēts kā tas tika noteikts 2017. gada 19. Um, oktobrī. Es gribēju jums atgādināt, ka referentam tas šķiet ļoti svarīgi. Tātad um, termiņš ir 19. Um, oktobris, 5 pēcpusdienā. Liels paldies! Mēs esam pabeiguši skatīt šo punktu, un tagad mums atkal ir nedaudz brīva laika. pirms eh, mēs sāksim balsošanu. Paldies!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 Uh, dear colleagues, um... Dargie kolēģi, mēs uh, sāksim balsošanu 17.15, bet es gribēju pārliecināties, ka aizstājējiem ir līdzi savas elektroniskās balsošanas kartes. Tie ir kolēģi, kas parasti nebalso libe, tāpēc es aicinu koordinātors un personālu pārliecināties, uh, vai visiem ir līdzi balsošanas kārtītes. Es uh, tikai vēlējos pārliecināties, vai visi ir uh, ieradušies, jo 5.15. sāksies balsošana. Dārgie kolēģi, mums uh, vēl nav ieradušies deputāti no vairākām grupām, bet tā kā šis ir jutīgs balsojums, es nogaidīšu līdz um, ieradīsies uh, tie deputāti, kuri pagaidām nav klāt, tāpēc lūdzu jūs pacietību vēl dažus brīžus. Cornelia, do you have a point of order? Mrs. Kornelija, Ernstas kundze, vai jums ir uh, reglamenta jautājums? Man nav līdz balsošanas kartiņas. Tā tiešām ir problēma. Es varētu parādīt roku. Vai varbūt kāds var jums uh, no trešā stāva atgādāt balsošanas kartiņu, vai kāds no goja grupas var uh, Ernstas kundzei atnest balsošanas kartīti, jo mēs vēl gaidām vairākus deputātus, tāpēc uh, kartiņa ir nepieciešama. Can I just... Um, colleagues, just let me make a check, please. Kolēģi, es vienkārši vēlos uh, pārliecināties, vai visi deputāti, kuri ir ieradušies, ir paņēmuši līdzi balsošanas kartiņu. Arī tie deputāti, kas nav Lībe locekļi, bet aizstājēji. Es saprotu, ka jā, kartiņas nav tikai Ernstas kundzei, bet mēs nepieņemsim uh, bāzes, kas netiek nodotas uh, ar balsošanas kartiņu. Es saprotu, ka tās ir trešajā stāvā, un kāds jums uh, kartiņu atnesīs, ja? Mēs uh, kaut ko izdomāsim, ja tas nebūs laikā. Man nav kartiņas, kolēģis uh, man to atnesīs šurp, bet uh, līdz tam es gribētu celt roku. Kornēlī, mēs kaut ko izdomāsim, neuztraucies, mēs eh, sagādāsim tev kartiņu un eh, mēs varam pagaidīt, ja neviens neiebilst. Es vienkārši vēlos pārliecināties, vai kādam nav tāda pati situācija. Izskatās, ka nē. Kolēģi, nogaidīsim brīdi jo nu vairāk nekā vienas grupas uh, nav pārstāvēti deputāti kuri šobrīd atrodas ceļā, un uh, mēs vēlētos šos um, locekļus sagaidīt. Group, tā nav tikai viena grupa, tās ir vairākas grupas, tāpēc es lūdzu jūsu pacietību. Yeah, um, can I speak to someone from the GUE group? Vai es varētu runāt ar kādu no GUE grupas, nedaudz privātāk nekā caur mikrofonu? Es domāju, ka tas uh, ir visu interesēs, jo pretējā gadījumā balsu, balsojums būs izkropļots. Vai ir vēl kāda karte, kas uh, iztrūkst? Tā ir ceļām? Es negribu nevienam sagādāt nērtības, es tikai vienkārši vēlos nodrošināt, lai mums būtu pilnībā elektronisks um, balsu rezultāts, balsošanas rezultāts, lai nebūtu nekādu šaubu. Es vienkārši vēlos pārliecināties, vai visi ir ieradušies. Alde grupa, kurš ir šīs dienas koordinātors? Kurš to aizstāja? Sofija? Žerār, tu esi koordinātors vai Alda grupē viss ir kārtībā, jūs esat apmierināti, viss ir klāt? Okay, I take it that genial chuckle that everything is fine. Labi, tad es pieņemu, ka viss ir kārtībā. Goe, zaļie, viss labi, ECR, nekādu problēmu. Helga. FDD. Es vienkārši runāju ar visiem, lai būtu godīgi ENF un S&D. It's okay. Viss kārtībā. Okay, colleagues, we're just we're waiting for one. Uh... Labi, kolēģi, tad Sagaidīsim vēl vienu balsošanas kārtīti. Jā, es zinu, ka balsošanai bija jāsākas. Okay, the pressure is now increasing. Your card is on the way. Uztraukums pieaug. Vai karte ir ceļā, ja? Okay, I'll make that announcement. I'll make the announcement. Labi, es uh, veikšu šo paziņojumu. es paziņoju, ka viena kartīte nav paņemta līdzi, un eh, mēs eh, sagaidīsim to pirms sākam balsojumu. You, for... Paldies, kolēģi, par pacietību. Es saku ar nelielu ironijas dāvu sadarbspēja starp uh, eh, ES informācijas sistēmām, robežas un vīzas, um, divi referenti Lenāra kungs un uh, Kelmel kungs. Vai jūs vēlaties izteikties? Tādā gadījumā sāksim balsot par balsošanu. Pievērsīšos uh, pirmajai, pirmajam stabiņam, un es uh, norādīšu, kurš uh, tas ir, kad mēs sāksim balsot. 195. grozījums sākam balsot. Okay, colleagues, so the EPP has... Kolēģi, ETP ir divas balsis par daudz. Atsauciet tās un tad um, sāksim balsot. Tagad viss ir kārtībā. Beidzam balsojumu. Pieņemts. Piedodiet, noraidīts. Start, Tas nebija labs sākums.

Vai viss ir kārtībā? Šoreiz varbūt varam balsot nedaudz ilgāk, lai pārliecinātos, ka viss ir labi. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Kāds ir aizgājis no šīs zāles? Es vienkārši uzdošu jautājumu koordinatoriem. Pēc tam, kad tika pateikts, ka mēs esam divi par daudz, daži vienkārši aizgāja. Nāk atpakaļ. Es atvainojos par sagādātajām nevērtībām. Vai jūs vēlaties, lai mēs iepauzējam, kamēr šī persona atgriežas? Nav neviena interesēs rīkoties pretēji. Labi, ja viss ir kārtībā, pirmais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums 1A. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss Beidzam balsot. Pieņemts. 388. grozījums. Sākam balsot. 386. Pirmā, pirmais stabiņš, piektā lapuse, bet uh, pirmā, pirmais stabiņš, 388. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Pievēršamies trešajam pantam. 391. grozījums, otrā, otrais stabiņš. Trešais pants, 391. grozījums. Sākam balsot. Vai visi saprata? 391. Sastajā lapusē, trešais pants. Vai visi dzirdēja? Pateikšu vēlreiz. Trešais pants. Okay, I'll keep it open. It's Article 3. Mēs turpinām balsot 391. grozījums, Ernstas uh, kundzes grozījums. Visi ir nobalsojuši, norēdīts. 399. grozījums, atkal trešais pāns, Kornelija Ernsta svītrojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 400. grozījums Nīdermīlera kungs. Beidzam balsot. pieņemts. Trešais kompromiss. Trešais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 429. grozījums. Kolēģi 429. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais, groz... Piektais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 443. grozījums. Bals balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. 14. Uh, grozījums, uh, 522. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 523. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 535. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 539. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kolēģi, ak tā piedodiet. 73. grozījums. Sākam balsot. Septiņdesmit trešais grozījums, deviņpadsmitais uh, pants, divdesmitā lapuse. Vai visi atrada septiņdesmit trešais grozījums? Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 569. grozījums, 23. lapuse. 569. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 585. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. kompromiss. Sākam balsot. Divdesmit pirmais kompromisa grozījums ir 29. lapusē. 29. jā. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 609. grozījums. Sākam balsot. Arī 29. lapusē. 609. Beidzam balsot. Pieņemts. 610. grozījums arī 29. lapusē. Sākam balsot. Nepiedodiet. 32. Man tiešām nevajadzētu saukt lapušu numurus. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 613. Eh, grozījums eh, balsojam blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Identiski grozījumi 102 eh, un 614. Sākam balsot. 102 un uh, eh, 614. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 622. Sākam balsot. 622. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 622. Man teica, ka mēs, esam, ka mēs balsojam par šo grozījumu. Vienkārši nobalsojiet. Beidzam balsot. Noraidīts.

635. grozījums. Nē, piedodiet, kolēģi. Tagad balsosim par 104. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 27. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 34. pāns. Grozījums 680. Nepiedodiet, kolēģi. 34. pāns, 110. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 28. 29. kompromiss. Sākam balsot. Piedodiet, kolēģi, 28. kompromiss, es atvainojos. 28. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 702. grozījums. Sākam balsot. 702. Un beidzam balsot. Pieņemts. 120. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 31. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. Eh, kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 715. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piedodiet, kolēģi, 33. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 41. pants, identiski grozījumi 725, 726, 727. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 131. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. pāns, 145. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 743. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Dārgie kolēģi, Es palaidu garām 758. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 40. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts Tālāk, 41. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 44. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums. Sākam balsot. 45. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 820. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 46. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 175. grozījums. Balsojam blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pārējām pie 55. panta. Dargie kolēģi, tagad pāriesim pie 178 grozījuma. 176, 55. A pants. Sākam balsot. 178. grozījums, 55. A pants. Nav nekādu problēmu, mēs varam pagaidīt. 178. grozījums, joprojām ir iespēja balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Piecdesmit piektais D pants, 178. grozījums. Manā balsošanas sarakstā tā ir 60. lapuse, bet jums var būt atšķirīgi. 178. grozījums, 55. D pants. Vai visi spēj izsakot? Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 179. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Okay, so now we're on compromise amendment 48. 48. kompromiss priekšlikums. Grozījums. Tātad. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Deviņsimt četrdesmit trešais, piecdesmit sestais pāns. Manā eh, balsošanas sarakstā 74. lapas pusē. 943. grozījums. Vēlreiz 943. Tas ir par e, 56. pāntu Intvalds kundzes grozījums. 74. lapspuse manā balsošanas sarakstā, nezinu, kā ir jūsējā. Tikā tik tālu. Tad beidzam balsot. Pieņemts. 49. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 957. Ernstas kundzes grozījums. Septiņdesmit piektā lapas puse manā sarakstā. 957. vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Cieši balsojums, tāpēc es e, turpināšu pietiekami lēni, lai koordinātori norāda man, vai visi ir nobalsojuši. Tālāk, 58. pāns. Nē, vispirms 57. pāns grozījums 958 Daltona kunga grozījums. Beidzam balsot, noraidīts. 58. pāns tālāk. 959. 960. identiski sākam balsot. Valero un Ernst grozījumi noraidīts. Tātad 60. pāns Jā, palaidām garām veselu kompromisu. Tātad atvainojos referentiem. Kompromiss grozījums numur 50. Sākam balsot. Nē, 961. atkrīt, jo tika 959 apstiprināts. Tas atkrīt. Right. Vai tā ir? Jā. Viens vēl tika pieņemts līdz ar to. Jā, es saprotu, ka jums ir grūti noticēt, ka man ir taisnība, bet tā tik tiešām ir. 50. kompromis grozījums joprojām. Joprojām balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad, kā jau es saku, budžeta grozījumi. Budž viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ah, the machine has given up. It's exhausted. Kas noticis balsošanas iekārtā? Izskatās, tā ir pagurusi. Manā iekārtas ekrānā nekas nav redzams. Budžets divi. Sākam balsot. The vote is closed. And that's rejected. Beidzam balsot. Noraidīts. Budžets 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 973. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 981. Zilstra un citi. Beidzam balsot. Noraidīts. 986. Ernstas kundzes grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromisa grozījums numur 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 189. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 989. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums numur 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžets 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžets 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākam apsvērumus. 189. Ne, 198. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 199. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 200. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt pirmais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 202. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 206. Sākam balsot. Divsimt sestais. 206. Tas nav jūsu grozījums, tas ir otrs grozījums. Well, we just, just, just do that one again now. Vienkārši nobalsojam par to, tagad jūs saprotat, par kuru ir runa. 206. Melo kunga grozījums. 206. Vēlreiz Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 207. Zilstra grozījums. Es saku klāt uh, uzvārdus grozījuma numuriem, lai jums būtu vairāk laika nobalsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 211. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 210 Melokunga ailītē. Ja nu rodas apjukums. Beidzam balsot. Noraidīts. 214. Sākam balsot. Lenārta kunga ailīte. Beidzam balsot. Pieņemts. 215. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 229. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 230. 230. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 232. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 236. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 249. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt septiņdesmit sestais. Sākam balsot.

Jā, es vēlos, eh, lai tiktu atzīmēts, ka man bija taisnība, sekretariāts kļūdījās. Jābalso tomēr par 289. The vote is closed. And that's rejected. Amendment. Noraidīts. 290. sākam balsot.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 307. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 314. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 315. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 320. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 321. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 322. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. So we go to amendment 327? No. 327. 327. Yes. Tātad 327. grozījums sākam balsot. 327. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 328. Sākam balsot. It's 324. Well, we just finished 328, no? So just finish 328, yeah. Okay, 328. Tātad 328. joprojām balsojam. Pēc tam pateikšu par kļūdu, ko pielaidām. Beidzam balsot. Pieņemts. Mums ir jāatgriežas atpakaļ. 324. grozījums ir atdeprē. To mēs palaidām garām. 324. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad nākamais ir 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 335. Sākam balsot. Es atvainojos. Tomēr jābalso par 334. 334. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 335. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 338. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 339. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 340. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad divi identiski grozījumi - 332 un 345. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 347. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 348. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 349. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 350. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 351. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad personāla balsojums noslēgumā. Vispirms pār sadarbspēju par robežām un vīzu. Referents Lenārs kungs sākam balsot. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 45 pār 10 pret neviens neaturas. Balsojam par lēmumu uzsākt sarunas Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 43 pār 10 pret 2 atturas. Tagad otrs dosie sadarbspēja policijas un tiesvaras sadarbība, patvērums migrācija, referents Melokungs, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45 par, 9 pret, neviens neaturas. Tagad balsojam par lēmumu pieņemšanu par sarunu uzsākšanu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Č apsveicam referentus. Thank you, colleague. Paldies, kolēģi! Ar to beidzam balsošanu un beidzam arī šodienas sanāksmi. Paldies!